Possiamo dare inizio? Dobbiamo andare molto rapidi. Mums ir jāiet eh, ātri cauri darba kārtībai, jautājumu ir daudz. Allora faremo una piccola modifica dell'ordine dei voti per. Izmainīsim nedaudz kārtību, lai koronas ziņojumu sāksim ar to pirmo. Tātad vispirms balsosim par koronas ziņojumu. in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria. Desmito punktu skatīsim vēlāk. Par finansiālo stabilitāti skatīsim vēlāk. Un šķiet, ka tur ir daudzām dalībvalstīm grūtības ar šo te um, dokumentu. Mēs vienojamies nesen ar padomu, bet eh, šodien mēs ziņ, balsosim par lauku attīstību, un tas būs pēdējais ziņojums. Tad tāpēc. Un pēc tam mēs varēsim runāt ar padomi jau. Tur patiesībā nav ko piebilst. Mēs esam runājuši jau vairāk kārt par šo ar DJ agrī vadītāju, kurš izgaismoja visus tos grūtākos jautājumus, kurus pacēlušas dalībvalstis. Es nedomāju, ka mums vajag vairāk laika tērēt, un tāpēc mēs varam uzreiz balsot. Mums nevajag elektronisko balsojumu, un mēs varam ātri e, iet uz priekšu, jo kolēģi ir atsaukuši savus grozījumus, un mēs varam Mm, sadarboties veiksmīgi ar padomi un pieņemt šo jauno juridisko tekstu. Vai jūs piekritat, vai varam balsot vienā pie, piegājienā visu kopā, Luis? Labi, balsojam eh, par visiem grozījumiem, pār pret atturas pieņemts. Ļoti labi. Pateicos visiem kolēģiem. Un tagad nākamais punkts. Mums jā, jāpieņem likumdošanas priekšlikums par pret atturas pieņemts. Tas bija formāli tikai paldies Un tagad ātri skatām koronas, koronas ziņojumu, lai kolēģi var paspēt vēl nobalsot citā mm, komitejā. Tātad 12. darba kārtības punkts par uh, pārtikas izšķērdēšanu. Referents ir Salvatore Karona kolēģi. Mēs balsojam par svarīgu ziņojumu, par pārtikas izšķērdēšanu un stratēģiju efektīvīgai pārtikas ķēdēji Eiropas Savienībā. 88 grozījumi tika iesniegti, ir seši kompromisi no referentu, lai ātrāk varētu nobalsot IMCO. IMCO. Šodien mums pievienojas mēs balsosim par četriem punktiem vēl 12 mm, citi punkti, protams, ir. Tūlīt došu jums vārdu, un 12 punkti ir iekļauti ziņojumā. Mēs vakar tikai nobalsojām par atzinumu, un tāpēc sarakstu e, izplatīja tikai šodien. Anjo kungs, priekšēdētāji, man ir tehniska problēma. Jūsu balss nāk skan tik skaļi, ka es nedzirdu tulkojumu eh, austiņās. Un es domāju, vai citiem arī tāda pati problēma. Allora, daremo subito ai tecnici la possibilità di aggiustare. Eh, palūksim tehniķiem palīdzību. Koronas kungs. No, io solo per eh, un ringraziamento in modo par- a tutti i colleghi in modo particolare. Es gribētu teikt paldies visiem kolēģiem, sevišķi kolēģim Lavijam, jo mums komitejā izdevās ļoti ātri izstrādāt ziņojumu, kas ir ar lielu nozīmi pašlaik, un uh, par to tas interesē arī visu sabiedrību, jo šis jautājums ilgi bija pamests novārtā, un uh, šodien balsojot un arī balsojot plenārsēdē, tiks pieņemts ļoti nozīmīgs lēmums. Paldies visiem kolēģiem! Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad paņemiet ka balsošanas kārtītes. Sāksim balsot. Sākam balsot par pirmo grozījumu. Sākam elektroniski balsot. Non ho capito. Pepe. Eh? One, in c'è, un, one too much. c'è un voto in più per il PPE. Tautas partijai būs plus viena, ir viena balss par daudz. Dichiaro chiusa la votazione. Beidzam balstot. Approvato. Pieņemts. Ejam tālāk. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot par ceturto grozījumu. Votazione. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais apsvērum punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Sākam balsot par septīto. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot par astoto. Beidzam. Pieņemts. Desmitais grozījums. Sākam balsot par desmito grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Considerando 11, considerando 11. Par 11. 11 par e, balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. Sākam balsot par 12. Beidzam balsot. Pieņemts. 12, 13 ir identiski tagad par 14. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. Sākam balsot par 15. Beidzam balsot. Pieņemts. Par 16. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts par 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. Sākam balsot par 18. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. Sākam balsot par 19. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. Balsojam par 21. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. IMCO 5 atzinums. Balsojam par šo atzinumu. Beidzam. Pieņemts. 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. Sākam balsot. Pieņemts. Divdesmit astotais. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. Balsojam par 32. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Šķiet, ka būs pieņemts. Jā, ir pieņemts. Imko 3. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 40. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. dalītais balsojums. Par pirmo daļu balsojam. Sākam balsot par 42. pirmo daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam par otro daļu 42. Par ir Pieņemts tātad šī otrā daļa ir pieņemta. 43. grozījums balsojam. Nē, es atvainojos, 42. ir pieņemts, tātad 43. atkrīt. Mēs ejam pie 45. grozījuma. Balsojam par 45. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Chiedo scusa. e, qual è? Dove siamo? 48. Labi, labi, priekšlikumam tas nav labi, bet, nu, 48. Balsojam par 48. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. Balsojam par 51. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Balsojam par otro kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts.

63. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 65. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 66. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Balsojam. Balsojam par trešo kompromisu. Beidzam. Pieņemts. IMCO 15. Balsojam par IMCO 15. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Balsojam. Pieņemts. IMCO 12. Balsojam par IMCO 12. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. grozījums balsojumu. Tas arī ir pieņemts. Un tagad, tā kā ir izmaiņas balsošanas sakar, sarakstā, tad mēs balsojam par IMCO 1. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad IMCO 4. Balsojam. Beidzam balsot. is, uh, eh, per, vorrei precisare cosa stiamo votando questi ultimi voti. Es tikai gribu paskaidrot, IMCO komiteja nepieņēma to balsošanas kārtību, kāda jums ir balsošanas sarakstā. Tāpēc mums uzmanīgi jāseko līdzi e, numerācija, jo IMCO tikai šorīt pieņēma lēmumu. Es tāpēc ļoti uzmanīgi norādīšu numuru, par kuru mēs balsojam, jo tas tika izmainīts tikai šorīt. Mēs nobalsojām par IMCO 1 un IMCO 4. Un tagad nākamais IMCO 8. Balsojam par IMCO 8. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad IMCO 10. Balsojam par IMCO 10. Beidzam balsot. Pieņemts. IMCO 13 ir nākamais, par kuru mēs balsojam. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Imko 17 tagad balsosim. Balsojam. Beidzam balsot. 17. pieņemts. Un pēdējais Mm, grozījums no IMCO, IMCO 18 balsojumu. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Passiamo agli emendamenti della Commissione. Un tagad Mēs balsosim par vides komitejas grozījumiem NV. Ok. Iniziamo dall'NV4. E Dichiara aperta la votazione. Sākam ar NV4. Balsojam. Beidzam balsot. Pie, pieņemts. NV5. Balsojam. Beidzam balsot. Piektais pieņemts. NV20. Balsojam. NV20. Chiusa la votazione, respinto. Adesso votiamo. Tas ir noraidīts. Un tagad balsosim par 32. NV32. 32 chiusa. Beidzam balsot par 32. Pieņemts. Tālāk NV 33 balsojam. Visi nobalsojuši. Labi. Beidzam balsot. Noraidīts. NV 50. Balsojam. Beidzam balsot. 50. ir pieņemts. NV 57. Visi, vai visi ir nobalsojuši par 57. Beidzam balsot. Pieņemts. NV 70. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Un visbeidzot NV91. Un tas ir pēdējais no NV komitejas grozījums. 91. balsojam. NV91 e. Beidzam balsot par 91. un tas ir pieņemts. Bene, adesso votiamo Ļoti labi. Tagad balsosim par normatīvo priekšlikumu ar visiem grozījumiem. Sākam balsot. Balsojam par rezolūcijas projektu. Beidzam balsot. Rezolūcijas projekts ir pieņemts ar 38 balsīm par. Līdz ar to šis jautājums ir izslēgts, un es sveicu Karonas kungu ar labi uzrakstīto ziņojumu. Kolēģi, ja jums ir steidzami jāiet uz citām komitejām kaut kur balsot, tad jūs varat to darīt. Tagad nedaudz pavirzīsimies atpakaļ uz 11. punktu - lauksaimniecības produktu piegādes ķēde, struktūra un sekas. Referents Žozē Bovē. Ir jāpieņem ziņojuma projekts, kuram ir 229 grozījumi. Ir tapuši trīs kompromisa grozījumi. Bovē kungs, eh, lūdzu došu vārdu jums. Nu, Pirmkārt, es negribētu atgriezties pie vecajām debatēm. Mēs centāmies strādāt kopā. Visiem, laikam, šī tēma likās interesanti, jo ir tik daudz grozījumu. Mēs izstrādājam trīs kompromisu grozījumus. Tā ir uzskatām par veiksmi, ka mēs nonācām pie šiem kompromisiem. Varbūt būtu varējuši izdarīt vēl ko vairāk, taču pozīcijas bija atšķirīgas un mums jārespektē šie atšķirīgie grozījumi. Gribu aicināt jūs visus balsot paturot prātā lauksaimnieku intereses, jo tieši viņus mēs vēlamies aizsargāt ar šo tekstu. Balsosim tā, lai lauksaimniecības produktu ražošanas izmaksas nebūtu tādas, kas liek šiem cilvēkiem pamest savus saimniecības un laukus. Balsosim un analizēsim pēc tam to, ko esam sabalsojuši. Grazie! Ļoti labi. Paldies, Žozē, par šiem ievadvārdiem. Sāksim balsot. Es mēģināšu vadīt balsošanu pēc iespējas ātrāk. Taču būsim vērīgi, jo būs jābalso diezgan daudz. Pirmkārt, 89. Magines Nikols un grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 89. pieņemts. 90. grozījums Danēlis kungs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 92. grozījums, Lajens un citi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 93. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 94. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 95. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 96. grozījums Nikolsons. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 97. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 97. ir noraidīts. Pārējiem pie 98. grozījuma divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmā daļa ir pieņemta. Otrā 98. grozījuma daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījuma otrā daļa arī pieņemta. Pārējiem pie 99. grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums norādīts, manuprāt. Jā, tā arī iznāk. Simtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 101. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši par 101? Tad beidzam. Grozījums pieņemts. Līdz ar to pārējām pie 109. grozījuma, kas ir nākamajā lapusē. Vai visi ir nobalsojuši par 109. beidzam balsot? Grozījums pieņemts. 110. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Tālāk, pirmais kompromisa grozījums. Balsojam. Kompromiss ir pieņemts. Tālāk pārējiem pie 117. grozījuma. 117. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 118. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 119. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 120. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši par 120? Tad beidzam balsot un grozījums ir pieņemts. 121. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? tad šis grozījums pieņemts. 122. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot, grozījums ir pieņemts. 123. grozījums. Nē, es atvainojos. 126. ir nākamais. Sākam balsot par 126. grozījumu. Beidzam balsot. Šķiet, ka grozījums ir noraidīts. 127. grozījums. Sākam balsot. Šķiet, ka tas ir pieņemts. Jā. 130. grozījums Jēgles kundze un Deskungs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 131. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 132. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot grozījums noraidīts. 133. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 134. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 135. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 136. grozījums. Nē, priekšētājs sevi labo 137. grozījums. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 138. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot, grozījums pieņemts. 140. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot, grozījums pieņemts. 142. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 143. Kostingers grozījums. Lūdzu, sākam balsot. Pieņemts. 145. grozījums. Sākam balsot. Noraidīts. Tālāk balsosim par 146. fontānas grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 147. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 148. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 148. pieņemts. 149. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Dantīna grozījums ir pieņemts. Pārējiem pie 150. Nikolesku grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Grozījums noraidīts. Man ļoti žēl, Nikolesku kungs. 151. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot, grozījums ir pieņemts. 152. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Ar lielu balsu vairākumu grozījums noraidīts. 153. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši par to? Grozījums noraidīts. 154. grozījums. Sākam balsot. Grozījums noraidīts. 155. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 157. grozījums Glatfelderkungs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šķiet, ka šis grozījums ir noraidīts. Noraidīts. 158. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 158. grozījums. Noraidīts. 159. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. 159. grozījums ir pieņemts. 162. morvais kundzes grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šķiet noraidīts. Otrais kompromisa grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Šis kompromisa grozījums pieņemts. Pārlecam vairākiem grozījumiem pāri uz nākamo lapusi. 175. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Ar vienu balsts pārsvaru. 176. grozījums. Sākam balsot. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, balsojam par 177. Tas ir pieņemts. 178. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Simt septiņdesmit devītais grozījums. Sākam balsot. Grozījums pieņemts. 180. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Simt astoņdesmitais grozījums pieņemts. Simt astoņdesmit pirmais grozījums. Sākam balstot. Beidzam balstot. Grozījums pieņemts. 182. Nikolsona grozī, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šķiet noraidīts. Tieši tā grozījums ir noraidīts. 183. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 183. grozījums pieņemts. Tādēļ pārējiem pie 188. grozījuma. Sākam balsot. Šķiet noraidīts. Jā, grozījums noraidīts. Balsojam par 189. grozījumu. Sākam balsot. Danelis grozījums. Beidzam balsot grozījums noraidīts. 190. Rēmers grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 192. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šķiet 192. noraidīts. Trešais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Trešais kompromiss ir pieņemts. Tālāk pārējām pie 207. grozījuma. Sākam balsot. 207. Beidzam balsot. 207. ir noraidīts. 208. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divsimt astotais grozījums noraidīts. 209. grozījums. Paulsen un citi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Balsojuma grozījums ir a, pieņemts. 211. Rēmērs grozījums. 211. noraidīts. 212. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 214. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 216. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 217. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši par to? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 218. grozījums. Sākam balsot. Magines skundze, vai jūs gribētu komentēt šo punktu? Jā, priekšsēdētāji, par kuru grozījumu mēs tagad balsojam? 219. grozījums tagad mums jābalso, saka priekšsēdētājs. Sākam balsot par 219. punktu. Beidzam balsot. Šķiet noraidīts. Jā, tiešām. Lulingas grozījums numur 220. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Šķiet, ka arī šis grozījums ir noraidīts. 221. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. 222. grozījums, Rubika kunga grozījums. Grozījums pieņemts. 223. grozījums. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 224. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 225. grozījums. Raimers kunga grozījums. Grozījums pieņemts. 226. grozījums. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 227. Rubika kunga grozījums. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 228. Lavijas grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Divsimt divdesmit devītais grozījums Fontāna. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Tālāk pārējiem pie apsvērumiem. Astotais grozījums pieņemts. Devītais grozījums Kostinger pieņemts. Desmitais grozījums sākam balsot. Nobalsots, pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. Vienpadsmitais apsvērums, vienpadsmitais grozījums noraidīts. Divpadsmitais grozījums, Lajens un citi. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. 13. grozījums pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 15. grozījums. Beidzam balsot. 15. grozījums ir pieņemts. 16. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 20. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24. grozījums noraidīts. 25. grozījums sākam balsot. Kostingers kundzes grozījums beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Nē, šķiet tomēr pieņemts, saka priekšsādātājs. Atvainojos, izkļūdījos. 26. grozījums. Atvainojiet, 27. morvais grozījums, saka priekšsēdētājs. Vai visi ir nobalsojuši? Grozījums pieņemts. Tālāk. 28. Nikolsona grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot, grozījums pieņemts. 29. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot, Šķiet, visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 29. grozījums ir pieņemts. Pārējiem pie 30. grozījuma. Erāns Garsija Mato Adrovers. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31. grozījums pieņemts. 33. grozījums. Sākam balsot. Tas attiecas uz apsvērumu G. Grozījums noraidīts. 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 38. grozījums, kas attiecas uz apsvērumu H. 38. Nikolson grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Trīsdesmit devītais grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Grozījums noraidīts, manuprāt. Jā, tieši tā, saka priekšsādātājs. 40. grozījums Danelis. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 41. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Eirāns Garsī un Mato Adrovēr ir iesnieguši šo grozījumu, un tas ir pieņemts. 42. Kostingers kundzes grozījums. Beidzam balsot. Šķiet grozījums ir pieņemts tieši tā. Ar lielu balsu vairākumu. 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šis grozījums ir pieņemts. 44. grozījums no Nikulesku. Sākam balsot, beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 45. Nikolsona grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 50. grozījums. Danelis. Sākam balsot. 50. grozījums, kas attiecas uz apsvērumu J. Sākam balsot, beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 51. grozījums. Sākam balsot. Mirklīti, saka priekšsēdētājs. Nē, par 51. grozījumu mums vairs nav jābalso šeit, man saka sekretariāts, atvainojiet. Balsosim par 52. grozījumu, Nikolsona kungu grozījumu, kas attiec uz apsvērumu K. Grozījums pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Pārējām pie 53. grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 55. Danelis kunga grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 55. grozījums pieņemts. 56. grozījums. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, 57. grozījums, des un citi. Sākam balsot. Šis grozījums attiecas uz apsvērumu L. Grozījums pieņemts. 58. grozījums. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, 59. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 60. grozījums Morvē kundze. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 61. grozījums Kostingers kundze. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 62. grozījums Dantēna kungs. Beidzam balsot, un grozījums ir pieņemts. 63. grozījums Morvei kundze. Sākam balsot, beidzam balsot, grozījums noraidīts. Pārējām pie nākamā balsojuma. Par 65. grozījumu. Glatfelder kunga grozījums. Sākam balsot par 65. Beidzam balsot. 65. grozījums ir noraidīts. Un tagad došu vārdu Magines skundzē lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Konsekvences dēļ šajā tekstā es gribētu aizvietot vārdus reportation crop rotation ar crop diversification, proti uh, augu seka ar augu diversifikāciju, lietot augu diversifikāciju augu sekas vietā. Tātad tas bija mutiskais grozījums, ko pieteica Maginas skundze. Vai kādam ir iebildumi pret šādu grozījumu? Bovēkungs. Jā, priekšsēdētāji. Es principā neesmu pret šo grozījumu, ja tas, kā jūs sakat, ir konsekvents ar kompromisa tekstu. Man šķiet, ka mēs eh, esam nonākuši pie šī kompromisa visi kopā un arī esam atbalstījuši jau balsojumā kompromisu. Ja šīs jūs mutiskais grozījums iekļaus tajā kompromisā, man nav nekādu iebildumu. Tā tad nekādu iebilžu zālē nav. Tad balsosim par Magineses kundzes mutisko grozījumu. Sākam balsot. Es nesapratu, Žozebove, vai jūs esat par vai pret šo mutisko grozījumu? Žozē Bovē, es esmu par šo grozījumu, ja viņš nav pretrunā ar otrā kompromisa tekstu. Tas būtu muļķīgi graut šo panākto kompromisu. Magines, kundz, kas jums sakām šajā lietā? Jozē Bovē. Mada eh, Gines kundze, vai jūs varētu man apstiprināt, ka jūs joprojām atbalstat otro kompromisu ar visu šo mutisko grozīmu? Tad dosim vārdu vēlreiz Maginas kundzei. Jā, Bovēkungs, es, protams, atbalstu otro kompromisu un tā tekstu. Bene, chiarito che siamo nell'ambito del compromesso 2. Tātad Otrais kompromiss visiem ir pieņemams. Ma balsosim par Magineses kundzes mutisko grozījumu, ko viņa tikko pieminēja, par augu seku. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Šis grozījums ir pieņemts. Iesim tālāk. C'était l'ouest, c'est ça 72, 73. 73. Votiamo. Tātad 73. Rēmers. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par 74. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. Nē. Tomēr par 75. balsosim. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais 76. des un citi sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Tagad 79. Sākam balsot par 79. 5. P apsvērums, beidzam balsot, pieņemts. 80. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šķiet noraidīts. Nākamais. Astoņdesmit otrais Maginesa. Sākam balsot. Astoņdesmit otrais. Beidzam balsot. pieņemts. 83. Nē, atvainojos. 87. Kestingers kundzes. Sākam balsot par 87. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad par, par pirmo Nikolsona pieņemts par otro. Sākam balsot. Pieņemts par trešo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts piektais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un sestais. Morvai. Pieņemts. Tas bija pēdējais. Un tagad balsosim par Bovē rezolūciju grozītā, par grozīto rezolūciju. Pieņemta rezolūcija. Sveicu Bovē kungu. Tagad esam pieņēmuši, at nobalsojuši par 11. darba kārtības punktu. 12. mēs jau skatījām, tad balsojums jau bija. Moi kolēģi. Gribu kolēģiem paziņot, ka esam nolēmuši jau vairāk kārt esam runājuši par būru izmantošanu, kas būs aizliegti turpmāk, un kopā ar koordinatoriem šorīt apspriedām mutiska jautājuma iesniegšanas iespēju komisijai. Ja jūs, esat, ja jūs piekrītat, tad varam par to vienoties, un šis jautājums tiks skatīts decembra plenāra sēdē. Vismaz tā uzskatīja koordinatori. Ja jums ir iebildumi, tad lūdzu dariet to zināms, ja nē, tad eh, darīsim tā, kā es piedāvāju. Tas nav iniciatīvas ziņojums, tas ir mutisks jautājums. Līdz ar to 14. punkts - komisijas informācija par situāciju cukura tirgū. Komisione. Tautas partijas frakcija uh, vēlējās par to dzirdēt, un komisija mums pastāstīs par situāciju cukura tirgū un par to, kādas sekas būs likvidējot kvotas 2015. gadā. Un došu vārdu komisijas pārstāvim. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribu atgādināt parlamenta deputātiem, ka mēs, protams, esam veikuši reformu, par kuru mēs izlēmām 2005.6. gadā un kas tiek ievies no 6. līdz 7. gadam, un principā mēs gribējām noteikt kvotas 85% pašpietiekamības. Uh, Tātad tas nozīmē, ka mums vajadzēs arī importēt cukuru. Un šī reforma bija jāveic ņemot eh, vērā uh, importa uh, noteikumus. Tātad mēs izveidojām iekšējo kvotu režīmu un tie bija galvenie principi. Tas nozīmē, ka, kas attiec uz kvotām, mums ir iekšējā razošana, uh, 14 miljonu tonu un iekšējais patēriņš 16,5 miljonu tonu. Tas nozīmē, ka imports ir nepieciešams. Attiecībā uz kvotu cukuru mēs esam redzējuši arī to, ka nav kvotu. Mm, bija agrāk kvotas, kuras pietrūka agrāk, un šis te cukurs ir Šīs kvotas jāizmanto rūpniecībā, etanolā, un to var izmantot arī eksportam, bet, bet tad ar PTO 1,350 uh, miljonu tonnas. Un atlikušās eh, cukuru kvotas tiek iz, eh, izsacināts no nākamā gada kvotām. Attiecībā uz tirgus situāciju vienmēr ir saikne starp šī, šo gadu un pagājušo gadu, tāpēc es gribētu sākt e, ar to, ka pat stāstīt to, ko mēs izdarījām pagājušajā gadu un šogad. Mums cenas bija diezgan augstas pasaules tirgu, pat reizēm pasaules tirgus cena cukuram bija augstāka nekā iekšējā cena. Uh, un tās agrāk nekad netika pie, pieredzēts, jo šī atšķirība starp cenām bija diezgan liela. Kā pārēsti mēs aizpildījām savas kvotas, bet 2,8 miljonu tonu bija ārpus kvotu, kvotas. Mēs domājām importēt 2,8 miljonus tonu un 1,2 miljonu tonnas uh, E, kad tika importēts, mēs sapratām, ka pietrūks cukuru iekšējā tirgu, un komisija balstoties uz to, ka tie grauds iekšējais tirgus var uzsākt pasākums, lai nodrošinātu to, ka mums iekšējā tirgu pietiek cukura. Kāds ir mūsu mērķis pārvaldot šo tirgu? Lai mēs pabeigtu gadu ar 1,8-1,9 miljoniem tonu. Tas ir līmenis, kuru mums vajag sasniegt, lai mums pietiktu mm, cukura tirgu. Lai panāktu šo mērķi, mēs ļāvām importēt papildu cukuru ar labiem mm, noteikumiem, eh, bet mēs ļāvām arī konvertēt ārpus kvotu cukuru, pārvērst to kvotu cukurā. Un ar šiem pasākumiem labs līdzsvars starp iekšējo cukuru patēriņu un importu. Mēs nodrošinājām to, ka mēs 2010. 11. gadu oktobrī pabeidzām ar 1,9 miljoniem tonu. Un tagad 2011. un 2012. gads, balstoties uz šo e, cukuru trūkumu pasaules tirgu, arī iekšējā tirgu, mēs produc, e, ražotājiem pateicām, ka ir iespējams paplašināt ražošanu. Mēs to pateicām vēl pirms viņa sāka stādīšanu vai sēšanu un tas noved pie tā, ka mums ir 3% lielāks savienības e, platības cukuram, balstoties e, uz labām ražām, mēs sagaidām ļoti labu ražu šogad. Uh, kā pārasti kvotu cukurs tiks piepildīts, bet ārpus kvotu cukurs mēs sagaidām 5 miljonu tonnas. Pagājuši gadu mums bija 2,8 miljonu tonu, tātad liels pieaugums ir ārpus kvotu cukuram. Taču, ja mēs neko nedaram, tad iespējams, ka gada beigās būs tikai 1,2 miljonu tonu, tad mums vajag kaut ko darīt, lai panāktu 1,9 miljonu mērķi. Un mēs e, ceram to izdarīt apmēram tāpat kā pagājušā gadā, ļaujot 400 tūkstošu tonnas alpus kvota cukura pārnest uz kvota cukuru, ko izmantot iekšējā tirgumā un mēs drīzumā atvērsim iespēju papildu importam. Konkurs tiks izslād, iz, izsludināts uh, importam. Tas nozīmē, ka mums ir iespēja noslīpēt šos te importus un papildus cukuru ievest iekšējā tirgu. Uh, Un tad mēs vēlreiz nākamgad sākumā domāsim, kādi papildu pasākumi būtu nepieciešami, lai sasniegtu 1,9 miljonu tonnas um, iekšējā tirgu. Priekšēdētāji, mēs esam um, pagājuši gadu jau rīkojušies, lai sabalansētu iekšējo tirgu, un mēs to daram atkal šogad, lai mums pietiktu cukuru, cukura iekšējā tirgu Varbūt, ka ar to pagaidām pietikt. Paldies, priekšādāt. Paldies. Tagad būs debates. Ir pieteikušies runātāji. Garcia, pēc tam Lajens un tad citi. Paldies, priekšādātāji. Paldies par komisijas Uh, runu par šo optimistisko vēsti, bet ir taču tā, ka kvotas 2015. gadā droši vien tiks atceltas. Tās arī sportu, Portugālē un Spānijā ir pazeminātas. Ražošana ir samazinājusies par 50% un Eiropā mēs importējam un importējam. Un es nesaprotu, kāpēc komisija pirms vairākiem gadiem tik ļoti gribēja samazināt cukuru ražošanu. Uh, Fišera bola bija tā, kas to tik ļoti vēlējās, un es tagad nesaprotu, kāda no tā visa ir jēga. Ja mums pietrūkst uh, cukura, mēs joprojām turpinām samazināt ražošanu. Es īsti nesaprotu. Uh, Nē, nu saprotu, bet tas nav pareizi un tas nav taisnīgi. Ražotāju valstīm ir jāļauj paturēt kvotas vismaz līdz 2020. gadam. Mums ir jādod izredzes cukura audzētājiem un ražotājiem Eiropā, kas ir ļoti daudz darījuši, lai pielāgotos, lai pieskaņotos ļoti smagajiem apstākļiem. Uh, un eh, KLP eh, reformas apstākļos mums ir jāizdara grozījumi un kvotu jāsaglabā līdz 2020. gadam. Paldies tagad, Džordžs Lajons. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijas pārstāvim par prezentāciju. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, varbūt jūs varētu mēģināt paskaidrot kāpēc pasaulē tik ļoti celušās cukuru cenas, kādi ir galvenie iemesli. Vai tas ir tādēļ, ka Eiropas Savienībā samazinājusies cukuru ražošana, ja varbūt tālajos austrumos ir daudz lielāks pieprasījums pēc cukuru? Kādi ir galvenie iemesli? Un kādas ir jūsu prognozes šīm cenu izmaiņām nākotnē? Otrs jautājums viens no uh, cukurniedru importētājiem Eiropas Savienībā. Man stāstīja, ka viņi ir ļoti nobežījušies. AKK valstīm bija importa kvotas Eiropas Savienībā. Šīs AKK valstis nav spējīgas piepildīt piešķirtās kvotas. Man ir tāds jautājums kādēļ šīs valstis nav varējušas izmantot iespēju importēt cukuru, eksportēt cukuru uz Eiropas Savienību no kurienes mēs varētu ņemt šo trūkstošo cukuru? Teitan Lions tā ir uh, cukura uh, rūpnīca, kur izmanto 60% no izēvielām, kas ir uh, cukurniedras un nevis cukurbietas, un viņiem šobrīd rodas zaudējumi, tādēļ, ka pārtrauktas piegādes. Alberts, pēc tam Mārtiņš Oslings. Paldies! Paldies par informāciju, ko saņēmām no komisijas, bet es labi atceros eh, franču kolēģis no sociāldemokrātiem eh, bija referents, un es biju ēnu referents savā grupā, un bija arī citi ēnu referenti, un darbojās tā, lai mēs novērstu ļaunāko. 2005. gadā komisija gribēja samazināt cenas vēl daudz vairāk, un ja parlaments nebūtu pretojies, tad tagad būtu vēl lielāks deficīts cukura tirgū. Un daudz vairāk arī būtu samazinājies cukurbiešu audzētāju skaits. Un tagad, 2015. gadā, ir paredzēts pabeigt cukura tirgus reformu, bet, manuprāt, Eh, pašreizējā situācija ir saistīta ar to, ka AKK valstis nepiegādā Eiropas Savienībai apjomus, par kuriem ir vienošanās. Tāpēc ir šis iztrūkums. Un, manuprāt, cukura jau vispār netrūkst, bet šī situācija tiek izmantota un to dara cukura ražotāji lai panāktu ies, vai radītu iespaidu, ka cukura reforma ir jāiet noteiktā virzienā. Un ja cukuru, cukurbietis varēs audzēt Eiropā, tad cukura netrūks. Un tagad nav Un šis priekšlikums uh, likvidēt šo kopējo cukuru tirgus organizāciju nav pareizs. Mēs uh, uzskatām, ka komisija šobrīd ir nostājusies uz nepareiza ceļa un rīkojas aplami. Paldies tagad Mārtiņš Hoislings, pēc tam uh, Rubika kungs. Paldies! Es daudzējādā ziņā piekrītu Albertam, atcerēsimies vēsturisko situāciju, uh, toreiz pēc iespējas eh, tika um, viss darīts, lai Eiropā samazinātos cukura ražošana. Tas tika skaidrots ar izmaksām, un, un tagad atkal mums saka, ka ražošana ir jāatsāk, un kvotas tikai traucējot to panākt. Tas to, tā tomēr ir pretruna. Kvotas Taču ko tā mums jāpateic par to, ka cukurs vispār Eiropā šobrīd vēl tiek audzēts un ka mums ir apgāde 85% apjomā. Jautājums ir komisijai, kāpēc komisija tik ļoti vēršas pret to, kas tiek pieņemts parlamentā un grib uh, pilnībā likvidēt cukura audzēšanu. Kā komisija prognozē tirgus attīstību turpmākajos gados? Kā tad tas ir iecerēts turpmāk? Un lielākā problēma ir lielās muitas izmaksas, ko mēs pieprasam, vai mēs nevaram tur būt elastīgāki. Un varbūt kvotu sistēmu varētu turpmāk veidot elastīgāku, lai kvotu varētu palielināt un tirgu pielāgot. Grazie, Mārtiņa. Paldies, Mārtiņa Rubika kungs, lūdzu, pēc tam ir Šoznantēns. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jā, kas te tā par reformu, kuras jau vēl realizācijas laikā mēs saskaramies ar tādām grūtībām un nespēju paši sevi apgādāt ar cukuru, kaut gan Eiropā aug labas cukurbietas, un no tām var saražot pietiekami daudz cukura. Un tagad runājam par to, ka Eiropa no cukura eksportētājs ir kļuvusi par cukuru importētāju. Tas nav saimniecisks manā izpratnē piegājiens pie tādas nozīmīgas vēsturiski senas nozares attīstības un reformēšanas šeit Eiropā. Bet, nu, kas ir noticis, tas ir noticis. Man ir jautājums. Sakiet, lūdzu, vai es pareizi saprotu, ka tas, kas tagad notiek, kad jūs ārpus kvotas cukuru pārvēršat par kvotas cukuru, nozīmē, ka, piemēram, Latvijas zemnieki, kas vēlas atsākt cukurbiešu audzēšanu, cukuru ražošanu, var tādā pat ceļā dabūt sev kvotu, kuriem tagad nav tās kvotas. Grazie, Rubiks, Mišel. Paldies, Rubikungs, Mišels Dantēns, pēc tam Rodus, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu saņemt paskaidrojumus no komisijas. Iepriekšējā tekstā bija teikts, ka sistēma beigs darboties 2016. gadā. Reformu priekšlikumā mēs redzam pieminētu 2015. gadu. Nav bijuši nekāds debats, nekāds konsultācijas par šiem datumiem un termiņiem. Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc ir šīs pārmaiņas no 2016. uz 2015. gadu. Gribu brīdināt komisiju. Es negribu, lai jūs mums te piedāvājat Makiavelli uh, eh, argumentus. Uh, 2005. Mm, gadā mēs samazinām kvotas Eiropā. Šodien jūs mums sakat, ka 2015. gadā šī sistēma jāpārtrauc, jo mūsu ražošana ir nepietiekama, cukuru ražošana ir nepietiekama. Šādam domu gājienam es nespēju izsakot. Paldies! Grazie, Mišel! Paldies, Mišel! Ulrika lūdzu, pēc tam Maginas kundze. Jā, ja, vielen dank, Herr Fors. Paldies, priekšsēdētāji. Es droši vien nebūšu sevišķi populāra, jo man ir principiāli rakstura problēma. Ja reformējot KLP, mēs sakam, ka gribam atbrīvoties no piena kvotas un cukura ziņā gribam tomēr to paturēt, es to nesaprotu. Es tagad nerunāju grupas vārdā, bet savā vārdā. Ja mēs runājam par atteikšanos no kvotām vispār, un šī komiteja atbalsta eh, to, ka tiešām piena kvotu nevajag, nu es to neatbalstu, bet eh, lai nu paliek, es īsti nesaprotu, kāpēc cukura ziņā tad kvotu vajadzētu paturēt. Cukura patēriņš ir bijis stabils pēdējo gadu laikā, un uh, pas, cu, cukura cenas ir pietuvojušās pasaules tirgus cenas bet tieši ar pienu taču bija tieši tāpat, bija runa par to, ka pasaules uh, cena pieaugs, un es īsti nesaprotu, man neviens arī nevar paskaidrot, uh, uz kurien mēs tagad īsti ejam. Un es arī Piekritu Albertam par šo termiņu 2020. gadā, bet eh, toreiz es tomēr biju par to, lai piens paliktu kopējā lauksaimniecības politikā. Un mēs jau nevaram tā svārstīties visu laiku. Eh, būs kartupeļi vai nebūs, būs kvota vai nē. Vismaz Vācijā man ir grūti to paskaidrot. Paldies, um, Marija, un pēc tam Brita Reimers. Paldies. Paldies priekšsēdētājiem, paldies komisijai. Man ir jautājums. Mēs esam šeit runājuši par kvantitatīviem jautājumiem, bet, protams, kvalitāte arī ir tēma, kas ir vērst, um, apspriešanas vērta. Daudzi ražotāji uzskata, ka Eiropas cukurs ir īpaši augstas kvalitātes. Ko komisija domā par to? Otrakārt, atbalstu latviešu kolēģa pieteikto jautājumu. Arī īrijā cukuru rūpniecība ir izputējusi šo te reformu dēļ. <clears throat> Protams, ka mēs esam maza valsts ar nelielu šo te rūpniecības nozaru, taču e, cukurbietas bija būtiska augu sekas komponente. Tiem kolēģiem, kuru valstīs vēl pastāv cukuru ražošana, lūdzu cīnieties par tās pastāvēšanu. Mēs gribam savās valstīs cīnīties par cukuru sektoru atzimšanu īrijā, piemēram. <clears throat> Komisija, kādas citas iespējas dalību valstīm ir ražot cukuru vismaz pašmāju vajadzībām? Nākotnē eh, varbūt vajadzētu domāt vismaz par to. Paldies! Brita Rēmers, pēc tam Jārs. Jā. Eh, Paldies! Acīs duras tas, ka mēs diskutējam par cukuru vispār bet mums taču jāzina, ka ir dažādi cukuri, niedru cukurs, kas atšķiras no cukurbiešu cukura, un tomēr mēs visu laiku runājam par visu kopumā, un tas nav pareizi. Mums ir pārāk maz piedāvājums cukurbiešu baltā cukura sektorā. Tas nozīmē, ka tirgus potenciāls netika izsmelts un šī cukura pietrūka patēriņa tirgū. Uh, Vācijā, Austrumvācijā tika iepirkts cukurs no Polijas, lai vispār varētu sekt pieprasījumu tirgū. Uh, un tagad politika, um, komisija tikai reaģē uz to, kas notiek. Tas nozīmē, ka nav ietvara, bet vienkārši tādas neelastīgas normas vai noteikumi saskaņā ar lēmumiem, kas pieņemti kaut kad sen atpakaļ, un tas neatbilst uh, tirgus situācijai. Uh, Tāpēc es iestājos par to, ka kvota ir jālikvidē, jo ar politiku iejaucoties tirgus norisēs, mēs neietekmējam to pozitīvā veidā. Tas ir parā, bijis redzams jau vairāk kārt. Es redzu arī, ka noieta potenciāls uh, cukurbiešu ražotājiem nav ticis izsmelts. Uh, baltais cukurs pārtikā, tad šis uh, pieprasījums nav ticis nosakts, tas taču arī nenāk par labu tirgumu, un mums ir arī jāsaprot, kā mm, tādas uh, pārtikas uh, vai um, patēriņš pasaulē mainās, cilvēki jaunatīstības valstīs arvien vairāk lietos cukuru, un tas jau tagad ir redzams, un mums jāņem vērā uh, šīs norises, un es uzskatu, ka ir jāatsakās no kvotas 2015. gadā, nu šis termiņš varbūt ir tāds šokējošs, bet mums nevajadzētu visu laiku mainīt savu perspektīvu, un Rubikungam bija taisnība. Grazie, Brita. Paldies, Brita, Jāra kungs, pēc tam Tarabellas kungs, paldies. Vispirms runāšu savā vārdā, pēc tam grupas vārdā un tad uzdošu jautājumus. Es uzskatu, ka Austrumvācijā problēmas ar kvotu bija no sākta gala, vienalga vai tas attiektos uz cukuru vai ko citu, jo um, šīs sociālisma ražošanas struktūras uh, bija organizētas saskaņā ar sociālistisko plānošanu, tātad plānveidu saimniecību. Uh, Un tas bija, tā bija tāda īpaša reģionāla proglām, pr problēma. Tāpēc uh, arī šīs mākslīgi veidotās kvotas bija jālikvidē. Tad vēl es uzskatu, ka ir jābūt godīgiem. Uh, lauksaimniecības politikā mēs esam nu, uzsākuši, nostājušies uz jauna ceļa, bet neraugoties uz to, mums taču ir pieredze. Nu, atcerēsimies, kas notika ar pienu, atteikšanos no piena kvotas, nekāda mīkstā nosēšanās neiznāca. Vispār diezgan smagi atsitāmies. Tāpēc vajadzētu uzmanīgi ar cukuru nenotiks tā, ka mēs likvidēsim kvotu un neviens pat nepamanīs to. Un tāpēc jautājums komisijai, jo mēs izjūtam nedrošību, mums nevajadzētu riskēt vēlreiz uh, um, nosēsties ar katastrofu. Hoislinkungs jau jautāja, cik šīs cenu prognozes vispār ir pamatotas un cik drošas tās ir. Jo prognozēt jau var, un tā bija arī piena gadījumā. Un tas radīja tikai problēmas. Un otrais, cik liela ir rīcības brīvība mūsu kvotu sistēmas ietvaros, lai vispār regulētu ražošanas apjomus. Vai C kvotu varētu izmantot problēmu risināšanai? Nu, šie jautājumi man šķiet daudz svarīgāki jo mūsu lauksaimniecībai un lauksaimniekiem ir nu, jāpanāk, lai viņi uzticās tam, ko mēs veidojam politikas jomā. Un mēs nevaram tā vienkārši atteikties no kvotas, jo. Un noslēgumā es gribu teikt, ka mums ir jāatzīst, ka mēs esam pamazām nonākuši pie secinājuma, ka kvotas neatbilst sistēmas prasībām un no tām ir jāatsakās. Paldies, Tarabēlas kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātā. Es domāju, ka nevajadzētu pārāk ātri uzgriezt muguru tirgus regulācijai, jo ti tirgus bez regulējuma nedarbojas. Uh, Es zinu, ka ultraliberālais kredo ir ļoti modē komisijā brīvā tirdzniecība pāri visam, taču e, es domāju, ka tas ir pārāk radikāli. Ir nepieciešama tāda regulējošā politika, kas būtu elastīgāk nekā šobrīd un kas mēģina atbildēt uz tirgus vajadzībām, kas var adaptēties tirgus tendencēm, kas nāk viļņiem un atkal atgriežas, varbūt dažādas krīzes. Gribētu atgādināt būtisku principu. 2005. gada reforma uh, eh, slēdza ražošanu mazāk produktīvās zonās un ražošana tika paturēta ļoti produktīvās zonās, sākot no Anglijas dienvidiem līdz Bēļģijai, Francijai, Vācijai, Polijai. Citur zuda šīs, šī ražošana. Protams, ka ražotāji saņem kompensācijas. Kāpēc tika izmaksāts kompensācija, lai restruktūrētos, lai tiktu aizvērta šīs cukuru rūpniecības, rūpnīcas un varbūt tās tika de delokalizētas. Droši vien, ka šīs iekārtas tika izvestas uz kādu citu kontinentu, kur lētāk ražošana, un tagad Eiropai atkal jāmaksā par to. Uh, Domāju, ka noteikti ir jādomā par regulācijas politiku. Komisijas uzdevums tas ir, bet šai, šim regulējumam jābūt pietiekam elastīgam, lai tas būtu piemērots tirgum. Tas attiec gan uz lauksaimniecību, gan arī uz ražošanu. Mm, visa pasaule grib atvērtu tirgu Brazīlija, Ķīna, ASV Mēs esam vienīgie, kas atver savus durvis visiem vējiem un pilnībā izposta paši savu ražošanu. Tas notiek lauksaimniecībā, rūpnieciskajā ražošanā, smagajā rūpniecībā. Citas valsts neatver savus tirgus. IMKO komitejā, piemēram, mēs runājam par šādiem jautājumiem. Tad, kad mēs vēlamies kaut kur veidot savus uzņēmumus ārpusē, tad mums aizver durvis deguna priekšā. Bet mēs ļaujam visiem ienākt šeit mūsu tirgu. Es domāju, mums ir jābūt mazāk reaktīviem, vairāk proaktīviem. Gribu atgādināt, regulējums ir nepieciešams, es negribu uzpļaut kvotām. E, paskatīsimies, kas notiek piena sektorā. Varbūt, ka mēs būtu varējuši ražot vairāk piena bet jāsaka, ka 25 gadu laikā nav bijis nekāda krīze. Krīze bija 2009. gadā, kad mēs paziņojam kvotu nobeigumu, e, izbeigšanos. Uh, tad cenas kritās vairāk nekā par pusi piena produktiem. Es domāju, ka ir nepieciešams uh, vērot tirgu un regulēt savas darbības tajā. Paldies! Pēdējais Mārtiņš Hauslings un pēc tam atņu. Atvainojos, ka vēlreiz lūdzu vārdu, bet diskusija par kvotām, tas jau tā ļoti interesanti, ka tie, kas no vienas puses atbalstīja uh, cuk, mi, piena kvotas likvidēšanu, bet vēlas, lai tiktu paturēta cukura kvota. Ļoti interesants, ja tomēr vajadzīga saskanība un diskusijās par vīnu, nu, ja nu runājot par regulējumu, tad Reimers skundze bija vienīgā, kas eh, runāja par to, kā tiešām ir uh, Mans jautājums ir par to, ka komisija tagad ir pieļāvusi, palaidusi tirgū šo saldinātāju stevijā, kam būs ļoti liela nozīme tirgū, un kā tas ietekmēs baltā rafinētā cukura tirgu šis saldinātājs. Agņokungs, lūdzu, jā, paldies priekšādātāji. Es tikai gribētu uzdot jautājumu Redeme Ginesai un Latvijas deputātam. Jā, jūs gribētu, lai jūs valstī atkal audzē cukurbietes, bet kā ir ar infrastruktūru? Vai tad jūs rūpnīcas nav no, nojauktas tagad? Tas nesaistās tikai ar zemniekiem. Tas ir vesels process rūpnīcu veidotājiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņiem būs darbs vairāk nekā tikai tuvākajā nākotnē. Komisijai, vai jūs esat veikuši ietekmes novērtējumu par to, kas varētu notikt, ja atceļ kvotas? Cukurbiešu ražas ir ārkārtīgi atšķirīgas ne tikai dažādās valstīs, jo dažās ir lielāks ražas, citās mazāks. Pagājušo gadu, piemēram, man trešā daļa cukuru bieži izsala, tāpēc, ka bija ļoti uh, augsta ziema. Mums bija 60 tonnas no viena akra. Šogad būs 33 tonnas uz vienu akru. Tas ir dramatisks kritums ražā. Ja kvotas tiek atceltas, un jūs sakat, labi, visi var brīvi rīkoties šajā tirgu, tad gandrīz vai pilnīgi noteikti Ziemeļfrancija, Beneluks, eh, Lielbritānijas austrumu daļas, kur ir maigākas ziemas, būs tās teritorijas, kur audzēs visvairāk cukuru. Komisija, vai jūs esat paplānojuši tālāk, kā varētu attīstīties situācija līdz ar kvotu atcelšanu? Lielas paldies visiem, kas piedalījās debatēs! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, direktoram. Jāsaka, ka arī es eh, atbalstu dažas no tām bažām, ko izteica daži no deputātiem šeit. Tik, pirms mēs nojaucam savus tirgus pārvaldīšanas instrumentus, iespējams vajadzētu būvēt uh, spēcīgu drošības tīklu, lai varētu menedžēt krīzes sekas. Nedrīkstētu pieņemt nepareizos lēmumus un likt kādam pēc tam maksāt par tiem. Lūdzu, direktor kungs, došu vārdu jums. Versteirlen kungs. Paldies priekšsādātāji. Mēģināšu atbildēt uz dažādiem jautājumiem, kas šeit izskanēja. Garsīs kundze nožēlo, ka šobrīd iekšējā tirgu ir cukuru deficīts. Gribētu viņai atgādināt, kā jau teicu ievadrunā, tas ir politisko lēmumu rezultāts. Politiskie lēmumi tika pieņemti 2005.6. gadā. Šajā kontekstā svarīgi atcerēties, ka mums ir starptautiskās saistības. Nolīgums visu izņemot ieročus paredz, ka mēs atveram savas robežas cukura importam. Tas jāņem vērā. Kvotas patiesībā ir neierobežotas, bet mums ir uh, drošības klauzula, kas eh, neparādz šo te importu pieaugumu vairāk par 3,5 miljoniem tonu. Nepieciešama tāda sistēma, kas ņem vērā importēto cukuru, kā jau skaidroju savā ievadrunā. Tālāk bija jautājums par cukuru cenām pasaules tirgu un iekšējā tirgu. Pateicoties mūsu reformai, mēs esam samazinājuši iekšējā tirgus cukuru cenu. Tā ir loģika, kas darbojas visā, visos sektoros. Tātad mēs noteicām iekšējo cenu, bija tā sauktā atsauces cena, kas ir nedaudz vairāk kā 400 eiro par tonu. Sekojošos gados mēs redzējām konverģenci starp ārējām un iekšējām cenām, pēc tam, kad bijām noteikuši šo cenu. Nu, tas ir tādēļ, ka pasaules tirgū bija pieejams cukurs, kā jau teicu, gluži negaidīti. Mēs redzējām arī to, ka pagājušo gadu pasaules cenas bija augstākas par mūsu iekšējām cenām. Šobrīd pasaulē ir ļoti augstas uh, um, cuk, cukurbiešu ražas vai cukurražas 172 miljonu tonu uz hektāru. Līdz ar to cenas ir kritušās un uh, ir liela starpība starp iekšējām un ārējām cenām. Taču jāsaprot, ka šādas cenu svārstības ir normālas un šo starpību nevar uzskatīt par konstantu. Tas ir būtisks faktors, kas jāņem vērā arī uh, runājot par mūsu priekšlikumu par atteikšanos no kvotām 2015. gadā. Mēs esam vērojuši būtisku konverģenci cenu līmeņos Eiropas Savienības iekšējā tirgu un ārpusē. Taču ne tikai cenu līmenis ir svarīgs. Esam novērojuši arī to, ka mūsu ražošanas izmaksas, kas ir būtisks elements šajās debatēs, ir samazinājušās, jo ražas uz hektāru nemitīgi pieaug, uh, Mēs ražojam cukuru no cukurbietēm, citi to ražo no cukurniedrēm. Ražošanas izmaksas Eiropas Savienībā šobrīd tuvinātas pasaules ražošanas izmaksām. Tas nozīmē, ka mēs varam, varēsim sacensties ar pasaules cukuru ražotājiem cenu izmaksu ziņā. Šobrīd tirgus konjunktūra ir tāda, un šī cēnu konverģence ir tāda, kas ļauj mums ieviest sistēmu bez kvotām. Gribētu atgādināt tos, kuriem tas interesē, ka šobrīd Eiropas komisējai ir būtiski loma iekšējā tirgus menedžēšanā. Tas nozīmē, ka tiek noteikti dažādi ierobežojumi, piemēram, eksportiem. Mēs varam eksportēt tikai 1,35 miljonus tonu ārpus kvotu cukuru saskaņā ar mūsu starptautiskiem nolīgumiem. Ja attieksimies no kvotām, tad šis ierobežojums vairs nepastāvēs. Mūsu iekšējie ražotāji varēs izmantot visas iespējas, kādas tiem pavars iekšējā un ārējā tirgu. Šīs debates neapšaubāmi turpināsies tad, kad runāsim par mūsu kopīgiem priekšlikumiem laika posmam pēc 2013. gada. Par kvotu atcelšanu ir tāds vispārīgs komentārs, ko gribētu. T tas bija vispārīgs komentārs, bet tagad pie konkrētiem jautājumiem pievērsīšos. Atskanēja jautājums par jaunu cukura aizvietotāju produktu stēvija, kas ir saldinātājs. Mēs nedomājam, ka tas aizvietos cukuru. Tām ir cits kaloriju saturs Tas ir viens no saldinātājiem, kas nevar radīt īpašas draudus cukuram vai cukurcenām. Tālāk tik uzdots jautājums, cik lielā mērā mēs apliksim cukuru ar ievadmuitām. Mums nav nekādu muitas nodevu attiecībā uz ABA cukuru. Tālāk bija jautājums, vai šobrīd nebūtu iespējams palielināt vēlreiz kvotu. Priekšsēdētāji, mums ir visa šī reforma, cukuru tirgus reforma. Eiropas patērētājs, kā jūs zināt, ir jau samaksājis par šo reformu un ir samaksājis par to, ka tiek mainītas kvotas. Nebūtu loģiski tagad atkal piedāvāt šīs ražošanas kvotas. Tāds nav mūsu darbības mērķis. Gribu atgādināt deputātiem, ka Eiropas komisijai ir sekojuši iespēja. Tad, kad tiek apdraudāta iekšējā tirgus, tiek apdraudāts iekšējais tirgus, tad mēs varam ārējo ievesto cukuru pārvērst, tātad no ārpus kvotu cukuru padarīt par kvotu uh, cukuru, lai nomierinātu situāciju tirgu, lai radītu līdzsvaru starp iekšējo kvotu cukuru un ārpus kvotu cukuru. Tas atbild arī uz to jautājumu, ka šeit izskanēja, ka mēs neesam gatavi atvērt papildus kvotas. Tālāk. Izskanēja jautājums par to, kādēļ tiek atceltas kvotas piena sektorā un nevis cukuru sektorā. Es domāju, ka vispārēja tendence visos sektoros ir tāda, ka ir jāatsakās no kvotām. Reformas ir sākušās kopš 1992. gada, ir arvien lielāka orientācija uz tirgu, un protams, rodas jautājumi par to, kā kvotu sistēma iekļaus šajā orientācijā. Mēs aizvien vairāk kļūstam par globālu partneri, piedaloties importa eksporta darījumos. Es domāju, ka mums nevajadzētu uzlikt nevajadzīgus ierobežojumus mūsu ražotājiem, tādējādi neļaujot viņiem piedalīties šajos starptautiskajos procesos. Tālāk. Izskanēja jautājums par situāciju īrijā. Reforma paredzēja sekojošo. Katrā dalību valstī un katrā cukuru rūpnīcā varēja veikt izmaiņas. Šā, lai šie uzņēmumi vai šīs valsts varētu pastāvēt zemāko cenu režīmā. Tik ieviest ref, referents vai atsaucas cena 400 eiro par tonu, un katram uzņēmumam bija jāuzdod sev jautājums, vai viņš var pastāvēt šādu cenu stāvoklī. Daži cukurražotāji nolēma, ka viņi nevar pastāvēt un turpināt ražošanu, nolēma slēgt savas ražotnes un saņēma ļoti devīgu kompensāciju par to, bagātīgu atlīdzību. Kā jūs saprotat, līdz ar to nav iespējams, ka dalību valstis, kuras pieņem šos lēmumus, saņems papildus kvotas tagad. Vēl šeit izskanēja komentāri par to, cik lielā mērā mums atkal vajadzētu adaptēt kvotu sistēmu, lai mēs kļūtu elastīgāk. Priekšsēdētāja kungs, šobrīd paredzēts sekojušais līdz 2015. gadam darbosies tādi instrumenti, kas nodrošina pietiekamu elastību, lai mēs varētu adaptēties tirgus konjunktūrai. Un varēsim nodrošināt pietiekamu cukura apjomu iekšējā tirgu. Vēlreiz atskanēja jautājums par to, kādas būs cenas un vai cēnu situācija nebūs tāda, lai mēs at varētu atteikties no kvotām. Gribu atgādināt, ka ir svarīgas gan iekšējās, gan ārējās cenas, bet ne tikai tās ir svarīgas arī ražošanas izmaksas, kā mūsu ražošanas izmaksas izskatās salīdzinājumā ar citu reģionu izmaksām. Tālāk, vēl runājot par nākotni, par to laiku pēc kvotu atcelšanas ražošanas izmaksu adaptēšana ir notikusi citos sektoros. Reforma ir palīdzējusi pārstruktūrēt cukuru ražošanu tā, ka tā notiek efektīvākajos reģionos. Šobrīd ir grūti pateikt, kā tieši attīstīsies šī ražošana nākotnē, bet skaidrs, ka katrai cukura ražotnē ir jābūt konkurētspējīgai globālā tirgus situācijā. Paldies! Bene. Mums. Paldies! Es tagad īsti nezinu, vai jūs esat tagad apmierināti ar šīm um, komisijas pārstāvju atbildēm. Uh, bet uh, diskusija mums vēl būs arī citas reizes. Nākamais punkts, 15. darba kārtībā, komisijas informācija par Eiropas inovācijas partnerības lauksaimniecības ražīgums un ilgtspējas sagatavošanu. Inovācijas, protams, būs nepieciešamas eh, arī ņemot vērā lauksaimniecības politikas reformu, un tāpēc komisija ir piedāvājusi šo inicijā, iniciatīvu par inovācijas partnerību. Šajā iniciatīvā iesaistīsies partneri, lai um, konkrēti ieviestu praksē zinātnes, pētījumu, atziņas, un tagad došu vārdu eh, ģen, agri ģenerāldirektorāta pārstāvim iepazīstināt mūs ar šo. Paldies! Inovācijas partnerība ir saistīta ar inovāciju savienības šo uh, um, iniciatīvu, un tās nolūks ir izveidot ražīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību. Es gribētu sākt ar uzdevumiem, kas ir mūsu priekšā. 2050. gadā pārtikas patēriņš pieaugs par 70% un pieaugs arī enerģijas patēriņš, būs daudz lielākas prasības vides aizsardzībā un ilgtspējības nodrošināšanā. Un, protams, ka uz šīm prognozēm ir jārēģē arī plānojot lauksaimniecību. Un es gribētu pateikt, ka ir bijuši pozitīvi piemēri, kur lauksainicība ir spējusi ļoti labi reaģēt uz pieaugušu patēriņu. Un, ja lauksaimniecība um, Tātad lauksaimniecība nevar izmantot tikai ierastos ceļus vai ierastās metodas vai prakses, lai uh, reaģētu uz jaunajām prasībām par pieaugošu patēriņu. Tāpēc ir jādomā cita starpā arī par to, kā labāk izmantot dabas resursus. Un daudzējādā ziņā um, risinājumus. Risinājumi ir atrodami, vai impulsi risinājumiem var nākt no dažādiem līmeņiem, gan lēmumu pieņemšanas līmeņa, gan arī praktiskā. Un runājot par risinājumiem, ar kuriem reaģēt uz jaunajām prasībām vai lielāko patēriņu nākotnē, tad e, jāsaka, ka nekas vēl tā gatavs nav un uz šķīvīša neko šobrīd pasniegt nevar. Mums ir jāizmanto um, pētījumu, atziņas un secinājumu, jāraugās, e, ko dara zinātne. Un šī partnerība ir iecerējusi pēc iespējas izmantot um, inovatīvu pieju un veicināt inovāciju izmantošanu praksē. Šī, šajā partnerībā tiks strādāts ar problēmām un uzdevumiem. Un es gribētu kopsavilkumā pateikt, ka mums ir jāsaved kopā zinātnieki ar praktiķiem, jāpiesaista eksperti, jāpadara efektīvāka komunikācija un jāslēdz šī plaisa starp zinātni un praksi. Mums ir jāizmanto pieeja, kas eh, tāda pa, eh, visaptveroša, visus sektorus aptveroša pieeja un jāizmanto labākās esošās metodes un prakses, uh, jo daudz, kas daudz trūkumu ir izskaidrojami ar um, tādu miedarbības vai sadarbības trūkumu. Un tāpēc mēs uzskatījām, ka ir lielā mērā jāveicina uh, tīklošanās, tātad apvienošanās dažādos uh, tīklos, lai parādītos sinerģijas efekts. Un runājot par vajadzībām, mums ir iecerēti pasākumi un esam papildinājuši arī uh, lauksainsības politikas reformu ar savām idejām grasāmies iesaistīt arī nevalstiskās organizācijas, vākt informāciju par to, kādas problēmas tieši nodarbina lauksaimniekus viņu darbā. Un mums ir paredzēta iespēja arī piedāvāt iespēju izmantot investīcijas un uh, dažādus mm, lauku attīstību veicinošus pasākumus, lai uh, nu, nu, izvairītos no šī leikannas efekta vai pieejas, kad kaut kas tiek izdalīts, uh, neņemot vērā konkrētās vajadzības. Mēs esam iecerējuši šo partnerību kā tīklu, tā saucās Eiropas inovācijas partnerība. Mēs centīsimies nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu, informācijas plūsmu un gribam uh, dot iespēju lauksaimniekiem vairāk dalīties pieredzē par savu labo praksi un gribam uh, nodrošināt arī iespēju sistemātiski saņemt atgriezenisko saikni un raudzīties, kā darba programmu varētu pielāgot, saskaņot ar to, kas ir tiešām nepieciešams. Un grasāmies izmantot lietišķos pētījumus, ir ļoti daudz uh, nozīmīgu projektu, kā Iranet, piemēram, un mēs negrasāmies arī um, no jauna izgudrot uh, riteni vai um, vēlreiz darīt to, kas jau ir paveikts, bet grasāmies veicināt sinerģijas efektu. Eiropas inovācijas partnerība varbūt nav pilnībā, um, tad šī pie, tajā netiks izmantota pieeja. No augšas uz apakšu, bet gan otrādi. Mēs ņemsim vērā pirmām kārtām to, kas notiek praktiskajā darbā, uh, un arī raudzīsimies, kas notiek pārtikas piegādes ķēdē un kā uz uh, to reaģē patērētāji. Un tagad par to, cik tālu esam tikuši diskusijās. Mēs esam izstrādājuši jautājumus, kas ir iekļauti lauku reģionu attīstības darba programmām un veidojot saikni ar zinātni un pētī, pētniekiem mēs esam uh, sagatavojuši tādu kā nu, komunikē un, protams, gaidīsim vai iepazīsimies ar to, ko teiks padome un parlaments par mūsu iecerēm. 2012. gadā Mēs gribētu, lai tomēr šī iecere jau būtu tāda iegūst konkrētus apveidus, lai varam visu pārunāt ar iesaistītajām pusēm. Bene, grazie dottor Schill. Adesso apriamo. Liels paldies Šīles kungām. Tagad notiks diskusijas. Magineses kundze, Dorfmans un tā tālāk. Magineses pirms lūdzu. Paldies priekšēdētājiem, paldies komisijai par izklāstu. Šis jautājums tiek apspriests dalību valstīs un tomēr ir ļoti grūti saprast, kāds, kāda tur ir būtība. Neviens jau nesaka, ka būtu slikta ideja par to, ka vajadzētu savienot visus faktorus eh, pārtikas ķēdē, un eh, mēs, protams, atbalstām vairāk zināšanu uzkrāšanas un pētniecības, bet eh, par konkrētiem jautājumiem jaunajā pēc 2013. gada plānā tā ir daļa no lauka attīstības priekšlikuma. Vai ir finansējums, vai ir budžeta uh, līdzekļi paredzēti? Es saprotu, ka nē. Tad kā tas viss notiks? Un otrs jautājums. Es saprotu, ka priekšlikums tiek mazliet uh, aizkavēts, jo mēs gribam redzēt, kā esošais pilot uh, projekts par aktīvo noveciju, novecošanu, kā tas darbojas. Vai komisija var paskaidrot, uh, vai tieši tāpēc priekšlikums tiek uh, aizkavēts? Man tāds iespējas neradās no izklāsta. Uh, Dažādās dalību valstīs pētniecība un konsultācijas pakalpojumi, pakalpojumi ir atšķirīgi, daži ir valstī piedaroši, citi privātie. Un tad kā mēs sastrādāsimies šajā jauktajā situācijā? Un visbeidzot par ilgtspējību. Mēs visi tam piekrītam, bet mums vajag arī ekonomisku ilgtspējību e, lauksaimniecībai, tāpat kā vidas ilgtspējība. Un es tad pieņemu, ka tā būs daļa no šīs iniciatīvas, lai apskatītu to, kā lauksaimnieki var gūt peļņu no prasībām pēc vairāk pārtikas, bet tendences ir tādas, ka mēs vadāmies pēc cenām, kuras ir svārstīgas un arī ražošanas izmaksas būs lielas. Ekonomiskā e, ilgtspējība tomēr tiek apšaubīta. Paldies! Ebert poi Brita. Paldies, priekšsēdētāji, Dorfman kungs. Es piekrītu iepriekšējai runātājai, jo šis uzdevums nodrošināt gan ilgtspējību, gan arī intensīvāku ražošanu, tas ir ļoti nozīmīgs un tas mūs nodarbinās vēl gadu desmitus uz priekšu, ņemot vērā pārtikas apgādes pieprasījumu pasaulē. Un ja mēs raugāmies uz reformu, tad var redzēt, ka otrajā pielārā ir daži pasākumi, bet naudas nekādas nav, kas būtu tam atvēlēta. Un raugoties uz pasākumiem pirmajā pīlārā, kur ir runa par uh, zemes atstāšanu atmatā, es īsti nesaprotu, kā tad tas ir uh, savienojams ar ražīgumu un ilgtspēju. No vienas puses ir mērķi, no otras puses ir priekšlikumi, kas ir pilnīgi pretēji šiem mērķiem. Ja mēs gribam ilgtspējīgu lauksaimniecību, tad ar šiem jautājumiem būs jānodarbojas un ir jābūt efektīviem priekšlikumiem. Šobrīd es tādus neredzu. Paldies. Brita lūdzu. Paldies. Paldies par to komisijas pārstāvjumu par to, ka viņš mūs iepazīstināja ar šo. Būtībā jau parlaments arī vienmēr ir runājis par to, ka vajag inovācijas lauksaimniecībā. Un daudzgadu finanšu schēmā perspektīvā mēs redzam, ka ir paredzēts atvēlēt vairāk līdzekļu inovācijām un pētījumiem bet es nesaprotu, kā ir paredzēts veidot tiltus starp dažādiem sektoriem, vai tie būs pilotprojekti, vai vairāk tiks iesaistītas bāzes grupas, tātad bāzes līmenis pieeja no apakšas uz augšu, un kā tas saistās ar sociālā fonda, zivsaimniecības fonda un reģionālo fondu jaunā uh, nu, jauno izmantošanu, vai šeit tiks, notiks harmonizācija, jo iespējams, ka te notiks pārklāšanās. Tāds ir mans jautājums. Brita, edeso. Paldies, Brita. Pierws, ja mam, chciałbym usłyszeć, jak... Liels paldies. Es gribētu uzzināt vairāk par to, kā jūs izprotat šo jomu, bet ir dažādas izpratnes. Daži vairāk koncentrējas uz pētniecību un uz jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem. Vai vairāk jāpadara rūpnieciska ražošana vai par organizāciju efektivitāti būtu jārunā? Uh, kāds būtu līdzsvars starp dažādām jomām? Ko jūs izprotat ar vārdu inovācija? Ko jūs varat paveikt uh, vides ilgtspējas uh, labā? Un tagad par dažādiem instrumentiem. Kādi instrumenti inovācijas ra uh, radīšanai ir pieņemami, pieņemami ilgajā ķēdē no lauka līdz galdam? Jo inovācija atšķiras lauku saimniecībā, rūpniecībā, tirzniecībā. Mums ir dažādi izpratni par inovāciju. Un cits jautājums, kāds finansējums šeit būtu pie, apspriežams lauksaimniecībā ir lielas atšķirības starp lielām saimniecībām tur nepietiek līdzekļi, lai finansētu inovācijas. Un, e, bet tas ir pilnīgi atšķirīgi, ja lauksaimniecība ir maza, tur ir pavisam cita runa, jo šīs ir samērā nabadzīgas e, saimniecības, kuras nevar finansēt progresu tad es domāju, kā jūs saprotat inovāciju dažādos līmeņos, kādus instrumentus izmantot, un vēl viens jautājums - inovācija ķīmijas eh, uzņēmumos citos sektoros, jo ir arī uzņēmumi, kuri veido tirgu, un vēlāk mm, lauksaimniekiem ir jāmaksā par šīm izmaiņām. Bene, Gli interventi sono finiti a questo. Liels paldies! Visi ir izteikušies, kas vēlējās, un tagad es aicināšu komisijas kolēģi atbildēt uz jautājumiem. Right, uh, thank you for the question. Paldies par jautājumiem. Galvenais motīvs ir spēku apvienošana, lai panāktu risinājumus ilgtspējīgai un konkurētspējīgai lauksaimniecībai. Es jau teicu, ka notiek eh, attīstība, bet Bet tas viss notiek diezgan sadrumstaloti. Mēs jau tas, ka dažādas interesantās puses sarunāsies, tad būs labāk iespēja nodrošināt koordināciju un labāku mērķtiecību. Un tāpēc mēs gribam šo inovācijas partnerību. Attiecībā uz dalībvalstiem. Jā, notiek diskusijas dalībvalstīs par vispārīgo ideju, par inovācijas partnerībām. Uh, Mēs esam runājuši ar iesaistītām pusēm, ar administra administrācijām, NVO, lauksaimniecības inovācijas partnerībā. Ideja ir tāda, ka mums ir nepieci... mēs saņēmām ļoti pozitīvas atbildes. Cilvēki patiešām teica, ka problēma pastāv, un tad risināsim to. Uh, Varbūt tas mazliet atšķiras no diskusijām par inovāciju partnerībām vispār, kur tiešām ir eh, skeptiskas eh, izteikumi, bet eh, mēs esam īpašo situācijā, jo mums ir labi izstrādāta lauka attīstības pakete, kur ir labi pasākumi, kas saskaņos arī mūsu mērķus attiecībā uz inovāciju partnerību. Es jau pieminēju sadarbības pasākumu, e, konsultācijas, investīciju palīdzību. Tātad daudz, kas jau pastāv, ko var mobilizēt e, mērtiecīgāk. Bija jautājums par budžetu. Tas ir budžets, kur daudzas, daudzi pasākumi, ko mēs domājam, kur ir tiks paredzēts finansējums. Protams, lauku attīstībā e, programmēšanas iestādes ir izveidojuši savu programmu ar prioritātēm, protams, ņemot vērā stratēģiju dokumentu, bet arī atbildot uz, reaģēt uz vietējām nepieciešamībām. Bet ja mēs uh, pietiekoši ātri neuzsāksim diskusijas par to, kur uzlikt uzsvaru, kā panākt šos mērķus, tad iespējams, ka mēs vienkārši pārmalsim vecās programmas, nevis risināsim jaunus jautājumus. Uh, Labi, tātad šeit arī inovācija partnerība ienāk šajā eh, kopainā. Mēs tātad uzsāksim diskusijas, informēsim iesaistītās puses un centīsimies panākt labāks rezultāts. Jā, runa ir par ilgtspēju, lai saglabātu dabas resursus, bet, protams, tas ir jautājums arī par ekonomisko ilgtspēju un konkurētspēju. Mēs visi zinām, Lauku saimniecība, kas var izdzīvot, kas pietiekoši nopelna, varēs uh, tikt galā ar visiem šiem uzdevumiem. Šī ir īpaša situācija, politikas pieejamība, diskusijas, īpaša nozīme lauksaimniecībai, tas viss var radīt atšķirības eh, pret citām inovāciju partnerībām. Ja mēs konkrēti skatāmies par aktīvo novecošanu, tur ir atšķirīgi viedokli. Uh, viedokļi, bet mēs gribam domāt ne tikai par šo pilotu partnerību, bet paplašināt diskusijas, ņemot vērā lūgums par nepieciešamībām e, mūsu partnerības kontekstā, un tad iespējams mēs varēsim panākt atšķirīgu secinājumu, nevis tad, ja mēs paliktu tikai pie skeptiskās attieksmes kā veidot saikni starp lauksaimniecību un zinātni. Atkal šis te tīkls, eh, tīkla veidošana var radīt eh, modeli, kurā mēs varam attīstīt savas idejas, jo tīkls un apmaiņa ar pieredzi ir pierādījusi to, ka tas ir spēcīgs instruments, apmaiņa, viedokļa apmaiņa, uh, Uh, sasaita, sasaista kopā visus spēlētājus. Un mums uh, ir jāveido grupas, lai tās varētu risināt savas problēmas. Turklāt šis būs ļoti elastīgs uh, instruments, kas ļaus grupām, kuras sastāvēs no četriem, pieciem konsultantiem fermeriem, sanāk kopā, lai risinātu konkrētus jautājumus par lauku saimniecību, lai nebūtu tā, ka tas paliek tāda viena, e, viens pasākums, bet mēs gribam tīklu un es gribam, lai labās e, mācības tiktu izplatītas šajā tīklā. Un visbeidzot, kāda ir inovācijas koncepcija, kā mēs to saprotam? Mēs labi saprotam, ka pastāv atšķirības attīstība tehnoloģiju attīstībā Eiropas Savienībā. Un mēs zinām arī to, ka jomas, kas tiek balstītas uz tradicionālo lauksaimniecību, nav labi varbūt pārēdzēt attīstību e, Mm, varbūt aizmirst to mm, izdarītās kļūdas. Mums ir nepieciešama attīstība, tas pats par sevi, bet jādomā jau no paša sākuma, kā šī attīstība var notikt konkrēt spējīgi, ekonomiski droši un ilgspējīgi un vidē droši tad mēs zinām, ka pastāv atšķirības attīstībā un tas viss ir jārisina. Arī pētniecības tehnoloģija izstrādē, inovatīvā pieeja ir jābūt pielāgot dažādām struktūrām un dažādām attīstības stadijām. Es ceru, ka es atbildēju visiem jautājumiem. Uh, Paldies doktoram Šīlem. Līdz ar to Šī sēde pamazām tuvojas beigām. Paldies koordinatoriem par gatavību pieņemt lēmumus par ziņojumiem un atzinumiem mūsu komitejā. Gribu ziņot, ka pulksten trijos notiks konference par KLP reformu. Piedalīsies Dačians Čološs